Uh, good afternoon, um, everybody. Esiet sveicināti visi. Es ceru, ka jūs esat garšīgi pāēduši pusdienas, un mēs varam turpināt sanāksmi. Mums ir tas gods šo pēcpusdienas sēdi turpināt ar viedokļu apmaiņu ar komisāru Moskovisī. Un mēs esam priecīgi jūs uzņemt. Atgādinu, ka mūsu pēcpusdienas sanāksmes mērķis ir diskutēt par komisijas darba programmas un pārvaldības plāna 2017. gadam un sagaidāmajām iniciatīvām. Tāpat arī mēs runāsim par leģislatīvo jautājumu virzību, kuri ir izrunāti komisijā, bet nav pieņemti, un pēc tam arī runāsim par prioritātēm uz 17 un 18 gadu. Un tagad pēc šī īsā ievada es došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, godāji vicepriekšsēdētāji, godējumie kolēģi, pirmkārt sveicu jūs eh, ar iecelšanu vicepriekšsēdētāju samatā šajā komitejā un eh, ļoti labi, ka mēs varēsim runāt par iniciatīvām muitas savienības eh, jomā. Pirmkārt, jānorāda, ka muita Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi nozīmīgu lomu un vairākos līmeņos. Pirmkārt, un es vēlos to uh, um, izlikt priekšplānā, tās ir būtisks jautājums mūsu drošībai, vidas aizsardzībai, sanitāru, pārtiks produktu. Kontrole var notikt tikai ar muitas dalību, kas nevienmēr uh, tiek uh, pietiekami novērtētas. Tāpat tas ir jārunā par mūsu ārējās tirzniecības attīstību un par mūsu vietu starptautiskajā tirzniecībā, un tam visam ir nepieciešama efektīva muitas sistēma. Pavisam nesen mēs to apliecinājām ar jaunu strateģisku ietvaru sadarbībai ar Ķīnu, nosakot jaunu muitas sadarbību, uh, kuras teksts tika parakstīts pavisam nesen Eiropas Savienības Ķīnas samita laikā. Tāpat tas ir veids, kā mēs varam apstiprināt eh, atsevišķas mūsu eh, vērtības laikā, kad citi Atlantijas otrajā krastā ir gatavi veidot barjeras un nodarboties ar protekcionismu. Savukārt mēs ar savām muitas barjerām pasvītroja mūsu preferences. Trešais līmenis - muita ir konkurētspējas instruments mūsu uzņēmumiem. Nesenā komisijas pētījumā Uh, kur tika konstatēts, ka muitas noteikumi ievieš šausmas vidēj, maziem vidējiem uzņēmumiem, tāpēc ir ļoti būtiski ņemt vērā šo ekonomisko realitāti. Tālāk tas ir ārkārtīgi nozīmīgs eh, ekonomikas katalizators, būtiski ir vienkāršot procedūras, nodrošināt automātiski elektronisku informācijas apmaiņu ir, eh, un arī tā saucamā klusā muitas revolūcija, kura norit no jau krietnu laiku. Esmu to varēs novērot vairākās vietās Nīderlandē, Francijā, un vienlaicīgi muita ir lieliska modernizācijas laboratorija. Mums Eiropas institūcijām, komisijai un parlamentam ir ārkārtīgi nozīmīga vēl viena dimensija, kas ir budžeta dimensija. E, atceļot muitas tarifus, mēs ietekmējam mūsu pašu resursus, un nākošajā gadā mums arī būs sarunas par nākošo daudzgadu finanšu schēmā. Vēl viens aspekts ir muita Tas ir eh, jautājums, kas ir saistāms ar mūsu ārējām attiecībām. Šeit es gribu norādīt par mūsu sadarbību ar Turciju. Tāpat mums nāksies definēt mūsu attiecības ar apvienoto karalisti, un šī dimensija parādās kā stratēģiska un ļoti būtiska Brexit sarunās. Vārdu sakot, mūsu darbs ir jāskata plašākā politiskā kontekstā Un muita, muitas savienība ir ārkārtīgi būtisks politisks temats un nevis tīri tehnisks eh, pielikums. Tāpat jūs redzēsiet, ka ļoti daudzas eh, mūsu iniciatīvas balstās vienmēr uz vienu konstatējumu - rīkoties partners attiecību ietvaros. Tas nozīmē no jauna dinamizētās partnerattiecībās pirmkārt starp dalību valstīm, komisiju, lai mēs varētu nodrošināt efektīvāku kopējās muitas likumdošanas eh, izpildi ar dalību valstīm, eh, partnerattiecībām starp muitas administrāciju un citām administrācijām, lai varētu nodrošināt Eh, ienākumu iekasēšanu Eiropas pilsoņu eh, drošībai, tāpat arī eh, es vēlos apgāst iesakņojušos priekšstatu, ka muita kavē ekonomisku attīstību, nē, gluži otrādi tās uzdevums ir pretējs. Un komisija ir gatava iesniegt komisija, padomēju parlamentam divgadīgo ziņojumu pār šo jomu. Ar diviem mērķiem - informatīvi pirmkārt tiks papildināt elementi par muitas kodeksu ieviešanu un strateģisku mērķi, kas dos iespēju mums runāt par ilgtermiņu prioritātēm muitas jomā. Tālāk E, otrais jautājuma klāsts, par ko es gribēju runāt, ir rādītāju kopums, lai labāk varētu izvērtēt muļķis sniegumu. Komisija strādā pie šī aspekta, tas nozīmē, ka eh, prioritāru eh, indikātoru sērija tiks attīstīta un arī sagatavots Eiropas darbības plāns risku pārvaldībai. Tālāk trešais jautājumu klāsts attiecas uz vienotu muitas juridisko noteikumu traktējumu dalību valstīs. Jūs jau norādījāt, ka muitas kodeksi tiek piemērot atšķirīgā veidā un nav pieļaujami eh, Eiropas Savienībā, ka Mēs ne, ne, nevaram atrisināt, nu, nesam atrisinājuši mūsu iekšējās tirzniecības problēmas. Un pēdējais jautājums klāsts, jūs zināsit, kā ekonomiskie operatori. Uh, E, tiks pilnībā piesaistīti šim uzdevumam. Mēs esam gatavi stiprināt esošo konsultāciju mehānismu, izveidojot kontaktu grupu ar ekonomiskajiem operatoriem, arī organizējot kopīgās sanāksmes, kurās piedalītos operatori un nacionālai administratori. Ceturtais jautājumu klāsts ir informatīva ar rakstura aspekti, kas ir saistāmi ar risku pārvaldību, ar mūsu drošību, un šeit būs jānodrošina padziļinātas diskusijas, pirms mēs apstiprinam nākošā gada, eh, nākošās finanšu perspektīvas. mēs runāsim par jautājumiem, kas ir izcināmi īsākā un ilgākā termiņā, ņemot vērā, protams, esošos budžeta ierobežojumus. Šodien komisija strādā divos virzienos. Pirmkārt, izveidot informātikas infrastruktūru, un mēs pētām sinerģiju ar esošajām aģentūrām, kuras pārvalda citas informācijas sistēmas. Un pēdējais jautājums klāsts attiecas uz sinerģiju ar citām Eiropas un dalībvalstu administrācijām. Pirmkārt, robežu pārvaldības ziņā runājot par muitas ieņēmumiem, mēs ciešāk sadarbosimies ar nodokļu administrācijām, kas attiec uz PVN, akcīzēm. Es ma mazāk paļaujos uz PVN kā pašresursu avotu un priekšsādātāji godējumie deputāti. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt mūsu lielisko sadarbību šīs jaunās prezidentūras ietvaros, jo gan jums, gan man ekonomiskā pārvaldība ir ļoti nozīmīga Eiropas nākotnē, un tā pieprasa rīkoties partnerattiecību ietvaros un izdarot spiedienu šī vārda pozitīvā izpratnē no jūsu parlamenta puses, lai mēs varētu virzīt šos jautājumus dalībvalstīs un dažkārt arī komisijā, kad ir nepieciešama šī visai delikātā dialektika, kuru jūs tik lieliski protat īstenot. Paldies, paldies, komisāri, un tagad es turpināšu angļu valodā gan, jo pāriet to viens uz otru ir sarežģīti, eh, sarežģīti, bet vispirms es došu vārdu grupu koordinatoriem, kuri varēs uzdot jautājumus komisāriem. Andrejas, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Mēs esam gandarīti, ka jūs šodien varējāt apmeklēt iekšē tirgus komiteju, un jūs ļoti labi zināt to, kā. Ka Plenārsēdē izskanējušie jautājumi ar daudz kolēģu atbalstu. E, mūs liek būt ar kritisku skatījumu par to, ka Eiropas muitas kodeks varētu nedarboties tā, kā mēs to bijām iecerējuši. Tāpēc es uzdošu pāris jautājumus. Jūs ievadvārdos pieskārāties un es gribētu nedaudz padziļināt šīs lietas. Pirmkārt, šajā kontekstā vēlreiz jāatkārto tas, ka mēs esam uzsākuši 2005. Eh, gadā muitas. Uh, jautājumu leģislācijas darbu, un šķiet, ka 11. gadā mums neizdevās to iztenot, pēc atkārtojām, un uz 20. gadu vajadzētu sākt darboties otrajam mēģinājumam. Tomēr, kā jau jūs sacītā, sacījāt, digitālajās sistēmās, ko vajadzētu izveidot dalībvalstīs, mēs esam praktiski tuvu nullei, un ja mēs skatāmies, kādi ir bijuši rezultāti, tad septiņas 28 dalību valstīm ir izveidojušas savu eh, muitas eh, ieņemu reģistru, bet eh, mums ir jānodrošina tas, ka muitas kodeksa uh, ieviešana nekavējas. Mums ir varbūt ar nedaudz Eiropas finansējuma atbalstu, ir jāaicina kopā dalībvalstis, lai tās atrisinātu šo uzdevumu, un otrkārt nu, jāstrādā pie tā, lai esošās problēmas tiktu pārvarētas. Jo jūs zināt, ka šajā komitejā mēs varam organizēt ātrā koridoru procedūru, Eh, tomēr eh, pastāv iespēja, ka viens loceklis ir pret to, un tad to nevar organizēt. Tāpēc tiešām es esmu robažies, ka ECC nestātos spēkā, kā tas bija cerēts, un tas būtu problemātiski, jo šis ir jau otrais mēģinājums. Paldies, Andrejās! Grazie Presidente, grazie al Commissario di essere qui. Paldies par to, ka jūs esat šeit kopā ar mums. Varbūt, ka šī nav tā pati interesantākā debate, bet eh, faktiski ir absolūti vitāli svarīgi atzīt, ka tas ir mm, strateģisks jautājums vienādo tirgus attīstībai. Tas ir arī ļoti svarīgi starptautiskai tirzniecībai. Tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti labi konstatēt, ka šis jautājums ir mm, tiešām dominējoši mūsu domāšanā. Es gribu runāt par divām lietām. Vispirms direktīva par sankcijām un pārkāpumiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams atrast kāds līdzekļus, kā pārvarēt šķēršļus. Olaf organizācija saskaņā ar starptautisko presi tikai pavisam nesen ir norādījis, ka ir vairāki miljoni muitas ieņēmumu, kas ir nelegāli novirzīti uh, Eiropas muitas eh, savienības teritorijā, un tas ir ļoti svarīgs eh, jautājums, mums tiešām par to ir jādomā, un tas nozīmē savukārt, ka mums ir jāstrādā ar tādiem parametriem, kas ļauj mums arī apkarot eh, šādu nektīvo praksi. Mēs atbalstam jūs pieju, mēs negribam, lai Eiropa būvētu sienas, un mēs esam absolūti pretējās pozīcijās. Mēs atbalstam tirsniecību, gribam, lai tirsniecība būtu balstīta uz noteikumiem, un tāpēc mēs gribam teikt komisijai, ka mums ir nepieciešama steidzīga rīcība, ļoti ātra reakcija uz šiem jautājumiem. Ja mēs skatāmies uz šo muitas kodeksu, kā absolūto prioritāti, ir jādomā par to, kādas politikas ir nepieciešamas, lai aizsargātu mūsu tirgu no viltotiem. Uh, produktiem un izstrādājumiem, e, kas tiešām arī aprit mūsu ekonomikā un apdraud e, mūsu dzīvības. E, paldies, Nikola. EKR grupas vārdā. Paldies. Es arī sveicu komisāru kungu. Es gribēju runāt par mm, pārvadājumiem zemu vērtību. Uh, es eh, lasīju eh, šo, šī kodeksa deleģēto aktu, un eh, tas bija par to, kas notiks pēc pārējais perioda. Un par to, ka kā tiks regulēti šie pārvadājumi ar zemāku vērtību. Jūs, es zinu, ka komisija ir izveidojusi jaunu uh, darba grupu, kur būs analizēta šī situācija pārvadājumi ar zemu vērtību, bet kā tas izskatās no patērētāja viedokļa, jo patērētāji ļoti bieži uh, nezina, kādas izmaksas ir iesaistītas, un um, viņas vajadzētu informēt. Otrs jautājums arī ir saistīts ar e-komerciju un arī ar um, zemes, zemes izmaksas pārādājumiem. Man ir arī vēlētāji, kas uh, griež pie manis, kas uh, iepērk dažādas preces, īpaši no ASV tīmekļu vietnēm, un katru reizi, uh, ka viņi kaut ko tur nopērk, tad, ja pirmās pārtiec 135 mācīs, tad um, visa procedūra apstājas pie muitas. Un tad ļoti bieži procedūra um, tiek apturēta, ļoti bieži muitas dienas um, adresē cilvēkam vēstuli ļoti negatīvi rakstītu, un cilvēks arī nesaprot, vai tas ir policija, vai tas ir muita, un pret jums attieksme ir kā pret uzņēmumu, jums ir jāmaksā sots, jums ir jāsamaksā muitas nodoklis, uh, faktiski par, par tādu preci, kas maksā ļoti, ļoti lēti. Uh, Eh, nezinu, kāds būs pēc Brexit. Šobrīd mēs esam muitas savienībā. Es ļoti ceru, ka mēs kaut kādā formā un veidā varēsim arī turpināt palikt šajā savienībā, bet eh, realitāte ir tāda, ka ir ļoti daudz, un arī būs ļoti daudz šie eh, pārvadājumi, kas tiek pirkti un sūtīti pār robežai. Vismaz vajadzētu de minimis noteikums. Uh, Un kā komisija eh, vispār domā starptautiskās iedības kontekstā pacelt šos de minimis noteikums, e-komercija, eksports, import, imports, mm, Eiropas Savienība, eh, iekšā ārā, eh, tas, to visu šie noteikumi bloķē, kas šobrīd ir spēkā. Mm, paldies, Kaja no Alde grupas. Paldies! Saka Kalas kundze, šobrīd mēs dzirdam daudz um, dažādas runas par muitas savienību. Lai muitas savienība funkcionētu, ir eh, ļoti svarīgi ievies šo visu Eiropas, visu Eiropas Savienības um, elektronisko muitas sistēmu. Un šāda elektroniskā sistēma, IT sistēma um, tiek izstrādāta. Un tas varētu atlikt uz vēlāku laiku Eiropas Savienības muitas kodeksa īstenošanu. Mans jautājums ir tāds, kādas konkrētas darbības ir paredzējusi komisija, lai mums būtu tāda unificēta IT sistēma visiem muitas dienestiem? Un ko komisija darīs, lai Savienības muitas kodeks tiktu īstenot saskaņā ar kalendāro plānu. Vēl viena tēma, ko gribēju arī noprecizēt, ir par sankcijām un pārkāpumiem. Kolēģis jau par to runāja. Mēs e, rakstījām šeit ziņojumu, klāstījām Eiropas parlamenta nostāju. Mēs zinām, ka šis priekšlikums ir iesprūdis padomē. Tad e, es saprotu, ka komisija nav atsaukusi šo priekšlikumu, bet kādi tad būs nākamie soļi? E, kādā veidā jūs esat plānojuši virzīt tālāk uz priekšu šo jautājumu, lai būtu visiem vienota sistēma? Uh, Paldies, Kai. No goja grupas. Paldies. Es eh, šorīt to rīt ne, nebija liela sanāksme, un es jūs sveicu, jūs jaunajā kapacitātē, kā mm, šīs komitejas priekšsēdētāji. Un es eh, gribēju paturpināt to, ko teica jau Alde. Eh, šī te Eiropas muitas kodeksa. Uh, modifikāciju. Tie galvenais mērķis ir būtu, lai muitas procedūras tiktu veiktas centralizēti, lai darbotos arī IT sistēmas. Un mēs arī saņēmām informāciju, ka kavējas termiņi atsevišķas procedūras uh, aizņem ilgāku laiku, un uh, faktiski varbūt visi šie pasākumi arī izgāzīsies, jo mums nav gatavas informācijas tehnoloģijas sistēmas. Tāpēc atbalsts iepriekš runātais un lūdzu komisijai, lai šie darbi tiktu pātrināti. Uh, Tālāk par autorizēto ekonomisko operātoru. Šeit ir divas tendences. No vienas puses uzņēmējiem pareizi saka, ir jau ļoti daudz procedūras, eh, kas ir jāsakārto, lai mēs dotu par autorizētu ekonomisko operātoru. Proti tādā statusā ir jāaiziet mazāk formalitāšu, jāgado mazāk formalitāšu, lai tirgotos Eiropas Savienībā. Eh, bet tā kā tas ir balstīts uz transakcijām, Pievienotā vērtība visām šīm procedūrām uzņēmējiem nav tik ļoti liela. Mēs zinām, ka būs pilotprojekts, kas stiprinās, uzlabo šo situāciju tieši autorizētiem ekonomiskam operatoriem, piedāvājot vienkāršākas procedūras. Un tajā pat laikā, man jāatzīst arī manā valstī, mēs redzam, ka ir ļoti daudz korupcijas un ļoti daudz tādi koruptīvi gadījumi muitas dienestos, tāpēc ir nepieciešams veikt pārbaudas arī valdības struktūrās, lai būtu e, attiecīgās drošības politikas e, integrēts politikas. Un e, kā ir ar šo pilotprojektu? Vai būs šeit jaunas politikas lai vienkāršotu šīs procedūras ekonomiskām operatoriem. Un, ja notika šis um, pilotprojekts, vai uzņēmumi var turpināt investēt un strādāt uz šiem pamatiem, vai arī vienkārši tas būs tāds īstermiņa projekts, un galu galā mēs redzēsim, ka tas ir beidzies un viss. Un vēl pēdējais komentārs. Es saprotu no uzņēmējiem, ka vadlīnijas norāda uz to, ka komisija strādā diezgan labi, varbūt pat labāk nekā mēs esam um, cerējuši šajā komitē, bet uh, juridiskās um, noteiktības vārdā vai nevarētu šos vadlīniju dokumentu, kas nav juridiski saistoši, padarīt par saistošu. Tas, uh, lai ik vienā dalību valstī būtu piemēroti vienu un tie paši standarti. Paldies! Paldies! Un tālāk pārējie deputāti. Paldies, Anlī, paldies, komisāris. Augsti novērtē jūs sacīto par kluso muitas revolūciju, par muitas kodeksu centralizēšanu un par muitas nozīmīgu iekšējā tirgus funkcionēšanā, par Brexit aspektiem arī es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Kāds ir jūsu skatījums uz jautājumiem par sadarbību ar Turciju, par uh, mūsu darbībām pret krāpšanos, un es arī gribētu dzirdēt jūsu viedokli par eh, pārtiks drošumu un izstrādājumiem no trešajām valstīm. Tāpat pagājušajā nedēļā mēs uh, parlamentā ar lielu vairākumu 590 balss nobalsojām maijā par iespēju harmonizēt jautājumus PVN jomā elektroniskajām grāmatām. Bet um, vēlāk šis jautājums tika bloķēts padomē. Tas nozīmē, ka ir minimālā PVN likme 15%. Uh, um, Eh, elektroniskajām grāmatām un 5% eh, konvencionālajām. Un tas eh, mūsu digitālās revolūcijas laikmetā nebūtu visai veiksmīgi, kā jūs esat iecerējuši strādāt pie šiem jautājumiem. Have... Mēs paldies, Anna Marija, tālāk Grapīnī kundze. Paldies! Paldies komisāra kungam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 IT sistēma izstrāde ir ārkārtīgi svarīga loma, bet dažādās valstīs tās um, ir pavirzīsies uz priekšu ļoti atšķirīgi. 2016. gadā uh, vajadzēja jau stāties spēkā jaunajam uh, kodeksam un uh, vajadzēja būt izstrādātām uh, IT sistēmām. Ja mēs vispār vēlamies, lai transakcijas funkcionētu, tad uh, tas nevar notikt bez IT sistēmu eh, klātbūtnes. Tām ir jābūt ieviestām un tām ir jābūt sadarbspējīgām. Nu, un, protams, ka e, nedrīkstam ņemt vērā arī riska samazināšanas faktoru un izmaksu samazināšanas faktoru. Un elektronisko programmu izstrādes koordinācijas grupa e, Eh, sacīja, ka, eh, teiksim, tas, kas ir izstrādāts uz šo brīdi, uz 20. gadu vairs nebūs eh, mm, derīgs, un kas tad mums būtu jādara? Mums vajadzētu nodrošināt, lai drošības pasākumi un drošības pilsoņiem tiktu regulāri aktualizēta. Un līdz 2020. mums ir jāraugās, lai laicīgi tiktu izdarīt visi priekšdarbi, lai 20. gadā mēs arī varētu īstenot to, kas ir ieplānots, un nebūtu tas atkal jāatliek uz eh, nezinu cik gadiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Un visbeidzot, Ivans Šafāneks. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies komisārkungam par informāciju. Man arī jāpiekrīt jūs teiktiem par pašu re resursiem. Šo pieejas atbalstu. Un arī es atbalstu komisijas mērķi sakrā ar pašu resursiem bet eh, mēs arī zinām, ka taksācijas jautājumi ir nacionālo valstu kompetence, un tāpēc pastāv izaicinājums eh, tāds, lai nepieaugtu viss nodokļu sloks kopumā mūsu uzņēmējiem un uzņēmējiem iedzīvotājiem. Tātad jautājums ir šāds, kāda ir jūsu rekomendācija, e, ko lai dara, lai būtu pašu resursi, bet arī, lai nodokļu sloks netiktu palielināts. Paldies! Thank you very much. Paldies! Vai vēl kādi deputāti varbūt gribētu uzdot kādu jautājumu? Un, ja citu jautājumu nav, tad es arī eh, gribēju uzdot jautājumu, kas ir saistīts ar Grapīnī kundzes jautājumu. Tad, tad eh, kāda ir saiknes starp to, ka nav izstrādāts IT sistēmas un kā tas saskaņojas ar drošību mūsu iedzīvotājiem, kā mēs varam garantēt drošību, ja nav tāds IT sistēmas. Un otrs jautājums ir par Brexit. Ir jau norādīts, ka mēs noteikti ceram, ka. Uh, mums eh, turpināsies eh, sadarbība muitas savienības jomā kaut kādā formā ar apvienoto karalisti. Bet vai jūs nevarētu precizēt Eiropas muitas savienība? Vai šajā ietvarā varēs arī izvērst attiecīgas procedūras pret eh, tirsniecības plūsmām, kas nāks no apvienotās karalistes. Kā tas tiks kārtots? Un paldies, un došu jums vārdu, lai atbildētu uz jautājumiem. The... Paldies par visiem šiem jautājumiem. Es centīšos sniegt pēc iespējas vairāk atbilžu. Varbūt uz visiem nevarēšu atbildēt, bet tomēr pacentīšos. Vispirms, kā komisija plāno īstenot IT sistēmu ieviešanu. Un kas notiks, ja šai ziņā būs kavēšanās? Mēs eh, saprotam, ka mums ir līdz 2020. gadam jāizteno pilnīgi visi IT sistēmas, kas attiecās uz muitas kodeksu. Un, kā jau jūs atzīmējāt, tas um, ir uh, zinām problēma dalībvalstī. Arī um, tirzniecības ģenerāldirektorātā mēs esam saņēmuši informāciju par to, ka varētu būt uh, tādas grūtības izstrādāt vairākas sistēmas un sakārtot šīs sistēmas vienlaicīgi. Un komisija ar dalībvalstīm ļoti uzmanīgi analizē eh, esošo plānu īstenošanas iespējamību, eh, lai būtu eh, iespējams viss bez kavēšanās. Pat, uh, ņemot vērā arī to, ka pastāv iespēja, ka tomēr viss šīs sistēmas arī būs izstrādāts līdz 2020. gadam, kas ir absolūti pēdējais termiņš, tad parlaments saņems saulēcīgu informāciju, tik līdz mūsu rīcībā šāda informācija nonāks. Un otrs jautājums. Jūs lūdzāt, lai es paskaidroju, um, kāds ir progress, uh, kā notiek um, šīs te arhitektūras palaišana vai rollout dalībvalstī. Šeit jau ir sākus šies darbi, kā jau jūs pieminējāt, ar milzīgu laika nobīdi, un mm, nevarētu to skatīt par ļoti labu piemēru darbs pie IT sistēmām ir iesācies jau 98. gadā ar jaunām komputerizētām tranzīta sistēmām, ar CTS sistēmu, un kopš tā laika ir attīstījušās vēl daudz citas sistēmas un darbojas tās ļoti labi. Ir 17 IT sistēmas, kas ir UCC kodā, ir ļoti daudz um, um, programmu um, aktualizācijas, un ir arī jāsarā dokumentiem, muitas lēmumi, uh, centralizētais klierents, interpretācija šai ziņā, un mūsu galējais datums ir 2020. gads, lai pabeigtu šo elektronisko sistēmu, un kā vienmēr šis datums ir bijis ambicios, tas mums jau ir bijis zināms, jo vairāk ņemot vērā visus šos grozījumus un izmaiņu moments, kas izriet no muitas kodeksa, arī ar to, ka nepieciešams ir izmantot jaunas IT sistēmas. Tātad ir ļoti daudz izaicinājumu kas ir saistīti ar dažādo sistēmu attīstību. Šīs problēmas ir konstatējums gan komisijā, gan dalībvalstīs. Datu elementu harmonizācija ir ļoti svarīgs jautājums, lai vienkāršotu savstarpēju savietojamību, un šeit ir arī problēmas un izaicinājumi, lai aktualizētu esošās sistēmas. Uh, Un par automatizāciju muitas vidē runājot, šeit jāatzīmē, ka ir paveikts milzīgs darbs un daudzos gadījumos ir um, aktualizētas esošas sistēmas un arī trūkstošie posmi nacionālās sistēmās ir aizpildīti. Tātad ir ļoti daudz, kas izdarīts, ir arī progress, mēs to visu analizējam un esam gatavi arī mm, tātad rīkoties saskaņā ar gūtajām mācībām. Kādi ir plāni komisijai, lai apkarotu uh, PVN un krāpšanu, kas ir saistīts ar muitas procedūrām? Mēs ļoti labi saprotam, mm, ka ir procedūra numur 42 un PVN, krāpšana ar PVN E, mēs saņemam informāciju par to, kā PVN kāpšana notiek plašajos um, noziedznieku tīklos, ka, ka, ka tiek ievestas preces nemaksājot PVN tirgošanas valstī. Tad um, atkal gribu atkārtot to, ko komisija jau ir teikusi vairāk kārtīgi. Ir jābūt muitas kontrolēm pie importa. Un eh, noteikti dalībvalstīm jāpārbauda, kas tad eh, gūst eh, šos atvieglojumus, ievedot. Un, ja būs kontrolis, tad krāpšana ar PVN būtu konstatējama daudz agrāk, un arī tad sekas nebūtu tik lielas. Muitas un nodokļu administrācija jāstrādā kopā, lai kontrolētu šos darījumus un arī atvieglotu darbību uzņēmiem vienotā tirgu. Mēs gribam, veicināt. Tad te atbild Dants kungam. Mēs gribam arī iekļaut e-komerciju. Um, šai elektroniskai tirzniecībai ir milzīga loma ekonomiskās attīstības virzīšanā, un tāpēc komisija uzskata, ka tirzniecība no e-komercijas arī ir jāatbalsta. Un tajā pat laikā arī jūs to pasvītrojāt, ir teroristu uzbrukumi, ir viltotās preces, un arī te, šīs te parādības kļūst arvien biežākas. Un tāpēc muita ne tikai veicina tirniecību, bet arī aizsargā, nodrošina um, drošību, aizsardzību, aizsargā intelektuālās tiesības un arī veido vienotus um, spēles noteikumus Eiropas Savienības uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības. Komisija strādā ar platformām, ar starpniekiem, kontaktē ar starptautiskām organizācijām, cenšoties rast risinājumus, pareizi uzraugot eh, e-komercijas darījumus un, un tajā pat laikā, lai šī tirzniecība nebūtu um, apgrūtinātam, ja taču ir jābūt līdzsvaram, un tāpēc eh, nesenais PVN priekšlikums, eh, tas ir saistīts ar muitas kodeksa pilnu īstenošanu, Un šajā jaunajā priekšlikumā ir piedāvāts ilgtermiņa risinājums, lai sākārtotu šīs problēmu joms divas, par kurām runāja, kas ir tādā pretrun situācijā. Kā komisija rēģē uz Olafa veiktajiem nu, tātad izmeklēšanu, krāpšanu ar PVN, lieli importi no apvienotās karalists 42. procedūra. Pēdējā izmeklēšana šai ziņā, ko veic Olafs, nu, rāda, ka šāda plūsma turpināsies daudz gadu garumā bez noteiktiem pasākumiem. Ja šie fakti tiešām apstiprinās, tad eh, dalībvalstī laikam ļoti grūti būs pieņemt, ka iznībā nelegāls imports eh, tas papildina ēnu ekonomikas kabats. Uh, Un mēs no komisijas puses eh, vienmēr esam teikuši, ka krāpšana ar PVN apkarošana vienmēr ir mūsu prioritāte, un mums ir bijuši arī ļoti ambiciozi priekšlikumi. Mums ir arī aktualizēts PVN režīms, un tagad atbildēšu karacē bildkundzei, kas te notika pagājušajā nedēļā, jo tas arī ir saistīts ar visu šo lietu. Faktiski komisija piedāvāja un tas jau pirms dažiem mēnešiem, kādu priekšlikumu, eh, kas mm, eh, sastāv no tā, ka dalību valstīm tiek dota brīvība fiksēt mm, samazināto PVN likmi mm, online publikācijām un e-grāmatām. Un sekojot šai loģikai, papīrs vai e-grāmata, ir tā, ka žurnāls, kas ir online publicēts, tas ir, um, tātad tas ir publikācija, un grāmata ir grāmata. Un īsnībā tā ir elektroniskā vide, un tiek lasīts šis produkts elektroniski. Uh, Mēs, šī situācija to apzinās visi padomas locekļi un priekšlikums, um, atzīm redzot, nebija pietiekami nobriedis, lai visi varētu piekrist. Un tad uh, sanāca tā, ka Čehijas ministrs atteicās apstiprināt un sekretariāts arī biju pabrīnījies par to, jo tu nebija īstenībā saistīts ar šo tēmu, tad viss šī lieta uzvedība bija saistīta ar kādu citu tēmu, te ir pilotprojekts, atkāpe. Eh, saistība ar PVN pārobežu kontekstā. Eh, komisija neprotestēja pret eh, šo īpašo atkāpi, bet uh, mums ir nepieciešams laiks eh, veidot šo kopīgo PVN režīmu, jo tādā veidā īstenībā mēs nevaram attiekties pret PVN pārobežu kontekstā. Mēs gribam apkarot efektīvi krāpšanos ar PVN iekšējā tirgu. Tas viss eh, arī piesaistīja Nīderlandes ministra uzmanību, eh, kurš arī ļoti enerģiski atbildēja, un es viņam pilnīgi piekrītu, jo pirmkārt projekts ir pareizā virzienā. Tas ir projekts, kas ir saistīts ar brīvību, brīvību iegūt informāciju, brīvību komunicēt. Un mums nav tiesības bloķēt šādu projektu. Un tāpēc es jums varu teikt, ka komisija nav ne mazākā nolūka to atstāt tā, kā tas ir. Mēs gribam atgriezties un ļoti stingri paužot mūsu viedokli par nepieciešamību sakārtot šo lietu līdz galam, jo mums ir arī reģionālās <laughs> publikācijas, te mums ir ekonomika, prets. Un tāpēc es jums varu pateikt. Labi, es saprotu, ka pašām valstīm ir savas intereses. Um, Bet mēs nevaram bloķēt vienu dosiju, jo ir problemātisks cits. Uh, ja šis dosie nav tas, ko es vēlos te savā darbā, ne iepriekšējā matā, kuru es ieņēmu, vai tas būtu bijis šeit parlamentā vai Francijas valdībā. Lūk, mēs tādu lietu vienkārši nevaram laist cauri. Atvainojiet, iepriekšējais eh, teikt, sakāmais bija saistīts ar iepriekšēju teiktu. Par šiem vienotiem IT procedūrām un arī par eh, starptautiskajiem savietojumām IT sistēmām. Eh, komisija ir sadarbojas ar dalību valstīm daudz gadu garumā, lai sakārtotu mm, visu šo informācijas sistēmu muļķu jomā ar mm, nolūku. Uh, izdarīt tā, lai dalībvalsts varētu šīs IT sistēmas iestrādāt savā nacionālā IT vide. Komisija ir piedāvājusi IT datu moduli, kas saskan ar Pasaules muitas organizācijas datu moduli. Tas ir milzīgs solis uz priekšu, lai nodrošinātu to, ka Eiropas muita ir saskaņota ar starptautiskiem standartiem, ar mūsdienīgu tirzniecības praksi. Mēs izstrādājam jaunu. No līdzekļu instrumentu, jo tirniecības portālu. Vēl arī vienotais lodziņš ir um, tāds, kas veido šo vienoto harmonizēto vidi, integrēto vidi. Un tik līdz ir, būs visa informācija, uh, tad mēs esam gatavi strādāt ar šīm sistēmām. Mēs saprotam, ka finansiālie resursi nacionālā līmenī varbūt nav pietiekami, lai apmaksātu visu šīs iekārtas un IT izstrādāšanu, un mēs to visu izpētīsim, un ietekmes izvērtējumā mēs sagatavosim arī jaunas programmas, kas tiks finansēts un nākamajiem finansiāliem ietvariem. Un Tagad jautājums par pašu resursiem. Pēdējais jautājums, kas tika uzdots. Ah ziņojums kopru vadīja Motīkungs darba grupa, kurā piedalījās arī komisija. No parlamenta puses eh, tajā piedalījās Gīs Verhofstāds. Un es domāju, ka tā ir lieliska rīku kaste. Uh, E, lai varētu rīkoties šajā jomā. Līdz ar to es domāju, ka to vajag iekļaut arī mūsu e, daudzgadīgo resursu pārdomās, lai nepalielinātu nodokļu nastu, bet lai nodrošinātu kādus pašresursus, nepieciešams analizēt, kurus resursus vai konsolidēt, kādus jaunus re resursus definēt. Es, uh, nenosaukšu savas simpātijas, bet, manuprāt, PVN ir lielisks um, instruments, taču man būs iespēja to tālāk attīstīt jūsu, uh, jūsu un ekon komitejā. Kāpēc? Uh, noteikumi ir tik stingri, e, jomā mēs esam uh, sagatavojuši noteikumus ekonomiskajiem operatoriem. Šobrīd es apzinos, ka ir neiespējami atcelt ENS un EXS, jo mums ir nepieciešams novērst risku pirms prece e, tiek ievest teritorijā, taču mēs meklēsim iespējas vienkāršot un atvieglot eh, sistēmu, lai mēs varētu veidot vairāku sistēmu balstītu kontroli. Darbs pie šī jautājuma turpinās. Kāda ir no ECC eh, e sagaidāmā pievienotā vērtība? Uh, ko muitas kodeks eh, mums nodrošinās. Kā jūs zināsit, eh, muitas kodeks pirmkārt paredz muitas eh, indeksācijas modernizāciju, otrkārt koncentrējas uz muitas procedūrām, paredz procedūru vienkāršošanu, Eh, palīdz veidot bezpapīra vidi, samazina administratīvo nastu ekonomiskajiem operatoriem, nodrošina pēcdarbu horizontālajās politikās, tādās kā digitālā darba kārtība, MVU atbalsts un arī nodrošina informā IT rīku darbi, eh, izmantošanu. Runājot par nelielas vērtības importiem, mēs esam domājuši par procedūrām, kā šo tirdzniecību atvieglot. Tas ir saistāms ar citu punktu, par kuru es runāju pirmīt. Kalas kundze prasīja, uzdev jautājumu, kāds ir stāvoklis ar ju, juridisko ietvaru muitas pārkāpumu gadījumā. Es vēlos pateikties par šajā jomā paveikto. Un IMCO ziņojums un komisijas eh, priekšlikums, kas ir pieņemts šajā jomā, ir nozīmīgs solis uz priekšu. Mēs esam iepazinušies ar grozījumiem, mēs eh, vairumu no tiem varam pieņemt. Kā jūs zināsiet? Šobrīd darbs turpinās padomēs, padomē, līdz šim tas ir bijis sarežģīts, jo ļoti da daudzas dalība valsts uzskata, ka tā ir viņu nacionālā kompetence un arī ir citas paudušas gatavību turpināt diskusijas par priekšlikumu savukārt vairākas atkal bija pilnībā pret. Uh, priekšlikumiem. Komisija uzskata, ka nav pamata priekšlikumu atsaukt, jo šobrīd nav bijis diskusija balstoties uz pantiem, un komisija šobrīd gaida balsojumu parlamentu plenārsēdē. Tālāk pārvadību mēs atbalstām dalību valsts un aicinām tās gatavot eh, vadlīnijas vadlīnijas, kas nebūtu obligātas, tomēr e, likumdošanas neievērošanas gadā var, varēs uzsākt pārkāpumu procedūru. Ar Turciju mēs turpinām sadarbību, un esmu uzaicinājis Turcijas pārstāvu, apliecinot mūsu gatavību turpināt un uzlabot mūsu voitas sadarbību un ekonomisko sadarbību kopā. Lūk, tik tālu par šiem jautājumiem un tā par Brexit. E, e, nav jārunā par kādu negrubīgumu no manas puses. Sarunas ir sākušās pirms pāris dienām. Un sarunas ir visumā labi iesākušās. Tomēr mums nevajadzētu priekšlaicīgi aizsteigties priekšā ar secinājumiem. Taču ir arī tiesa, kā runa ir par daudziem ļoti jūtīgiem jautājumiem un vienlaicīgi ir jāizstāv mūsu principi, jāņem vērā tas, ko vēlas Britu valdība, kas vēlas izstāties no muitas savienības un vienlaicīgi izvairīties no tā, ka mēs atgriežamies pie laika pirms kopi e, tirgus un izveidojam e, augstas robežas, jo, piemēram, netiks taču izveidot robeža starp Ziemeļīriju un pārējo īriju. Vēl ir citi politiski un praktiski jautājumi, taču pagaidām ir pāragri teikt, kādi risinājumi tiks pieņemti. Un tomēr visos gadījumos mēs esam iecerījuši saglabāt visciešākās attiecības ar Pienoto karalisti. Paldies, komisārs, par jūsu atbildēm. Ja vēl deputāti ir, kuri vēlētos uzdot jautājumu, ja tādu nav, tādā gadījumā paldies vēlreiz, komisār, par jūsu apmeklējumu un novēlu jums veiksmi turpmākajā darbā. Okay, um, I think we can... Labi, kolēģi, mēs varam turpināt ar nākamo darba kārtības punktu, un tā ir komisijas prezentācija par atbilstības pakotni. Tā kā es eh, gribētu dot vārdu komisijai, tas ir eh, ģenerāldirektora vietniece Ingrīda eh, Švīman, kura mums arī prezentēs šo pakotni. Jā, paldies, paldies, ka man ir šī iespēja prezentēt uh, atbilstības pakotni. Tā tika pieņemta 2017. gada 2. maijā, tā sastāv no trīs elementiem. Viens ir uh, eh, SMIT, eh, vienotā tirgus informācijas rīks, uh, tad ir SOLVIT rīcības plāns, un es īsumā jūs iepazīstināšu ar visiem eh, elementiem. Nu, eh, Smits šķiet ir visgrūtākais, sarežģītākais no visiem, un tas tika diskutēts visvairāk, un tad, kad es skatos uz dalībvalstiem un uzņēmumiem, jo ir ļoti daudz arī neizpratnes par to, ko vēlamies panākt. Smit ir Eh, rīks, kas eh, atsauc eh, kvalitīvās un kvantitīvās mērīšanas direktīvu. Kāpēc? Uzņēmums apsūdz, ka mēs nepietiekami ātri tiekam galā ar šķēršļiem vienotajā tirgūs. Ļoti bieži ir dabūt pierādījumus, grūti ir arī dabūt pierādījumus, kas tas īsti ir, vai norma pārkāpums, vai tas ir kas cits un kā tas darbojas pārobežu kontekstā. Un arī dalībvalstīm bieži trūkst informācijas vai tām trūkst iespēja iegūt informācijas, informāciju. Tātad, kas ir smita, tā ir vēlme saņemt informāciju tad, kad tā ir nepieciešama lai tiešām secinātu, kad ir uh, normu pārkāpumi. Tas nav saistīts ar, jaunām ziņ, ar jauniem eh, ziņošanas pienākumiem, te ir runa par ad hoc informācijas iegūšanu. Un, piemēram, eh, Eiropas patērētāju asociācija tiešām saskata pievienoto vērtību um, no šī e, rīka puses, lai padarītu mūsu vienotā tirgus funkcionēšanu e, efektīvāku. Mēs esam ļoti rūpīgi virzījušies priekšu, jo Adiži Grots mēs atbildam arī par uzņēmējiem. Tādēļ ļoti uzmanīgi esam veidojuši šo rīku, lai tas nebūtu administratīvs sloks uzņēmumiem, tas tiks piemērots izņēmumu gadījumos, bet tam būs liela ekonomiskā un sociālā ietekme. Informācija e, no e, uzņēmumiem ir vienīgais veids, kā saņemt šo informāciju, un citādi to nekā nevar iegūt. Slieksnis, lai to izmantotu, ir diezgan augsts, mums ir vajadzīgs formāls komisijas lēmums, lai varētu iedarbināt šo rīku un ka SAPL ir svarīgi, komisija prasīs tikai tādu informāciju, kādu uzņēmumā ir pieejama. Jums eh, nevajadzēs kā uzņēmumam eh, pie, pieaicināt dārgas konsultāciju firmas, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Tas arī piešķir jaunas pilnvaras eh, komisijai. Ehm, tāds ir jautājums. Smit ir informatīvs rīks. Tas ir jāizmanto pašreizā īstenošanas mehānismu ietvaros, proti pārkāpumu procedūras ietvaros. Tas neradīs nekādas eh, jaunas eh, piemērošanas normas Principā eh, viss paliks tāpat, kā tagad saskaņā ar pārkāpumu procedūrām. Eh, faktiski ir tāda struktūrāla eh, problēma ar informāciju. Mm, iespējams, ka tas var novest pie jaunas likumdošanas risinājuma, ja būs skaidrs, ka šī ir plašāka problēma, ka tas neskar tikai vienu konkrētu gadījumu, bet tas nav galvenais mērķis. Uh, Galvenais mērķis ir palīdzēt uh, realizācijā, lai uh, eh, vākt informāciju līdzīgi, kā tas ir uh, konkurences likumdošanas pakotnēs, piemēram, antitrust kontroļu regulējumā. Tā kā, nu, tā ir bijusi iedvesma izstrādājot šo rīku, raugoties, kā viss darbojas uh, konkurences likumdošanas ieviešanas jomā, un mēs tā tad vienkārši cenšamies panākt eh, vai palīdzēt vienotiem tirgum darboties. Mēs vēlamies veidot tādu partnerības eh, pieeju sadarbībā ar dalībvalstīm. Un eh, šo normu ieviešana ir tāds, nu, partneru sadarbības rezultāts. Jebkuras pārkāpumus, ko ievērosim, mēs eh, paziņosim eh, skartē dalību valstī. E, tiks izstrādāt arī mehānismi eh, par informācijas apmaiņu attiecībā uz atbildēm. E, jā, šis pieprasījums seko pārkāpumu procedūras inicēšanai. Un Tas notiks visās tajās sadaļās, kuras uzņēmēji nebūs atzīmējuši kā uh, konfidenciāla komerci informācija, lai uzņēmumam nebūtu uh, jānopludina informācija, kas ir viņiem ekonomiski jūtīga. Un visbeidzot, smita kontekstā tiek uzdots jautājums, kāpēc sankcijas kāpēc mēs piedāvājam sodus kā risinājumu. Nu, mēs esam šo to mācījušies konkurences likumdošanas ieviešanā. Sankcijas un soda naudas, kā paredz to Smit, tas faktiski ir stimuls, lai eh, atbildes tiktu sniegtas. Eh, tas gan nevienmēr tiks korelēts ar konkrēto mm, rīcību, par kuru mēs jautāsim, bet eh, Smita informācijas teiksim, organizācija, kur esam pieprasījuši e, informāciju, no sākuma tā būs brīvprātīga e, pieeja un dalība. Ja mēs vēlēsimies piemērot sankcijas, tad mums ir jābūt trīs e, komisijas e, lēmumiem. Pirmkārt par to, ka piemērosim smit, tad ir formālais pieprasījums un visbeidzot uzliekam sankcijas. Tātad, ja e, ir nepieciešams pieņemt lēmumu ar visiem komisāriem, nu tad varat iedomāties, ka tam ir jābūt ļoti pamatotam gadījumam, lai to vispār darītu. Un tieši tāpat kā konkurences likuma ieviešanā, mēs domājam, ka tādu gadījumu nebūs daudz, bet tie, kas būs, tie tiešām e, kaut kādā veidā uzlabos e, un mainīs vienoto tirgu. Un mēs esam centušies papildināt mūsu rīku krājumu. Un mēs redzam, ka konkurences likumdošanas ieviešanā tas darbojas, tā kā Eh, to mēs vēlamies pārnest arī uz iekšējā tirgus jomu. Nu, tik tālu par Smith. Tālāk, Single Digital Gateway. Šī pakotne priekšlikuma pirmsākumi meklējami uh, arī jūsu ierosinājumos, biznesa organizāciju ierosinājumos. 17 dalībvalsts to aicināja Refit platforma, publiskā platforma Eiropas pilsoņiem. Tātad visi aicināja uz to, ka nepieciešams kaut kas tāds, kas ļautu uzņēmiem, pilsoņiem izmantot um, iekšējā tirgus uh, priekšrocības vienkāršākā uh, veidā. Uh, nu, piemēram, informācija, piekļuvi informācijai par nacionālajiem tiesību aktiem, informācijas kvalitāte, eh, palīdzības pakalpojumi. Tātad tas eh, viss būtu tas, kas šajā vienotajā mm, digitālajā pieejā būtu jānodrošina. Un, nu, reizēm ir tā, ka aiz ļoti daudz kokiem jūs vairs neredzat mēžu, bet svarīgi ir, lai jūs varat atrast atbilstošo informāciju un lai būtu palīdzības eh, dienas, kam, pie kā jūs varat vērsties, īpaši pārobežu lietotājiem, un tas attiecas gan uz informāciju, gan uz procedūrām. Un e, viss tas palīdzēs arī mums redzēt, kādi ir galvenie šķēršļi, lai darbotos vienotais tirgus. Mēs vēlamies piedāvāt Eiropas pilsoņiem vienkāršu, nediskriminējošu pie informāciju tiešsaistē par Eiropas Savienības un nacionālajām normām un procedūrām, un arī ar e, atbalsta e, pakalpojumiem, lai pilsoņi varētu realizēt vienotā tirgus tiesības Nu, salīdzinājumā ar uh, saistošiem un nesaistošiem tiesību aktiem mēs uh, šitā, šī būs tāda uh, horizontāla pieeja, decentralizēta. Mēs vēlamies, lai nebūtu pārklāšanās uh, un vēlamies, lai tas būtu uh, nu, tādā e-pārvaldības garā organizēts. Un vēlamies arī uzlab uzlabot informācijas kvalitāti un lielāko daļu procedūru padarīt eh, pieejamas e-vidē, kas palielinātu to eh, izpildāmību un pieejamību. Tehniski eh, un praktiski tā, tad, tā ir mājas lapa ar meklēšanas rīku, kas ir saistīta ar ES līmeņu un nacionālajiem tīmekļu vietnēm, un tam būs vienots lietotāja atsaucas mehānisms. Tā kā uh, Tā kā būs šī te uh, informācijas apmaiņas iespēja, lai tiešām varētu redzēt, e, kur ir kādas nepilnības. Uh, tiesiski runājot, ko mēs gribam panākt, mēs gribam panākt, lai uh, dalībvalsts sniegtu informāciju par nacionālo likumdošanu uh, par plašu tēmu loku. Uh, lai atvieglotu pieejušai informācijai pilsoņiem, kas vēl darboties pārobežu kontekstā. Trīs procedūras būs pilnīgi tiešsaistē pieejamas, tā kā jūs arī tiešsaistē varēsiet piekļūt tām citā dalībvalstī. Un visām tām ir jānodrošina pieeja visiem arī ārvalstu lietotājiem. Un galvenajām procedūrām tiek pielienots uh, e, princips uh, tikai vienu reizi, un pilsoņiem uh, un uzņēmējiem nevajadzēs sniegt vienu to pašu informāciju vairāk kārtā, tad samazināsies papīru kalni. Un tas tiešām palielinās kvalitāti gan informācijai, gan palīdzības dienestiem, un arī informācija būtu jāsniedz ne tikai dalībvalstu valodā, bet arī uh, Uh, ārvalstu valodā. Un tas palīdzēs mūsu pilsoņiem izmantot vienoto tirgu labākā veidā. Un visbeidzot ir solvit rīcības plāns. Es domāju, ka jūs visi esat pazīstami ar solvit. Mēs IMCO prezentējām to pirms gada, 16. gada jūnijā, Un uh, Solvit uh, pastāv jau gadiem un vairāk ar 50 tūkstošiem uh, lietu ir atrisinātas uh, Solvit ietvaros. Tas ir ļoti ievērojams sasniegums un mēs turpinam to attīstīt. Īpaši tādēļ, ka to lieto uh, vairāk pilsoņu, bet arī uzņēmēji to dara vairāk. Kāpēc rīcības plāns eh, to stiprināt tagad? Tad, kad mēs publicējām vienotā tirgu stratēģiju 2015. gadā, mēs jau paziņojām, ka gribam stiprināt solvit, lai uzlabotu iekšējā tīr, vienotā tirgus um, normu ievērošanu. Un parlaments un arī interesētās puses ir atbalstījušas vēlmi Solvita pārskatīt. Un tāpēc komisija šīs pakotnes ietveros ir pieņēmusi rīcības plānu ar trīs pīlāriem - uzlabot Solvita kvalitāti, lai nodrošinātu to, ka mēs sniedzam pirmās klases informāciju un pakalpojumus eh, pilsoņiem un uzņēmējiem, kas pie mums vēršas, uz palielinām uh, izmantošanu izplatām to daudz vairāk, īpaši uzņēmē vidū, un arī aktualizējam informāciju tiesību sargājošajām iestādēm. Jūs zinat, ka mums bija īstenošanas komunikācija vai paziņojums no komisijas puses, kur komisija sacīja, ka e, mums galvenokārt jākoncentrē uz ekonomiski nozīmīgām lietām, uh, bet Solvit palīdz, to, eh, palīdz nodrošināt to, ka vienotā tirgus eh, tiesību normas tiek ievērotas dzīvē. Rīcība plāns lielā mērā būs eh, atkarīgs no katra no šī elementu ieviešanas. Tas arī ir priekšnoteikums, lai to varētu realizēt, ir pietiekams darbinieku skaits. Tas ir Skaidrs, ka uh, vājākais posms arī noteiks, cik veiksmīgs būs šis projekts. Tā kā mums ir jāstrādā pie tā, lai tīkls būtu vēl veiksmīgāks, kā tas ir šobrīd. Tā kā ar to es šeit arī, pie tā es šeit apstāšos, un es ceru uz šīs komitejas atbalstu darbā pie šī plāna, lai viss šī pakotne mums būtu veiksmes stāsts. Liels paldies! Švīmans kundze par šiem paskaidrojumiem. Un tagad došu vārdu diviem referentiem. Un viena no viņiem. Thank you so much, uh, Chair. I would like to thank the Commission. Excuse my back, but otherwise you. Es atvainojos, uh, ka es šeit pieklusināti runāju. Es uh, tomēr centīšos runāt tā, lai jūs mani dzirdat. Tātad mums ir ļoti stingra, stingrs un tāds vienot funkcionējošs tirgus. Un um, ļoti ceru, ka tas dos labumu visiem. Un uh, tāpēc ir nepieciešams iesaistīt visus ieinteresētos, jo īpaši uzņēmumus. Un es personīgi esmu konstatējusi Un arī tāds secinājums ir par smita pēc publiskām konsultācijām. Un tad tagad ir jautājumi, kurus es gribētu jums uzdot. Diemžēl man ir jūs jāatstāj pēc desmit minūtēm, bet man ir mani kolēģi, mani palīgi, un viņi varbūt uzklausīs jūsu atbildi, bet man diemžēl ir vēl viens sanāksme, kur man obligāti ir jābūt šo pēcpusdienu. E, tātad mans jautājums ir šāds. Vai tas nebūtu pārāk dārgi uzņēmumiem saņemt e, informāciju, kas tiek prasīta no šiem uzņēmumiem SMIT sistēmā? Un te esmu īpaši nobažījusies e, par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un kādā veidā priekšlikums darbosies? kā tiks nodrošināts, ka, uzņē, ka tā uzņēmuma informācija netiek izmantota pret viņiem. Es jau, protams, esmu pārliecināta, ka komisija ir zināms, kā turēt eh, slepenu informāciju attiecīgā slepenības režīmā, bet man ļoti interesē jautājums, kā tad valsts iestādes dalībvalstīs nodrošinās to, ka ievāktā informācija nenonāk konkurentu rīcībā. Un dažkārt notiek tā, ka informācija tiek nopludināta. Un visbeidzot, ko komisija dara, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, šiem problēmu jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka Eiropas uzņēmumi būs gatavi mūs atbalstīt, arī viņiem ir vēlēšanās nojaukt visas šķēršļus vienotā tirgus funkcionēšanā. Uh, Un tāpēc eh, šis elements, manā, manuprāt, ļoti svarīgs priekšlikumā. Un arī visiem iesaistītajiem ir jādod attiecīga informācija, lai viņi būtu iesaistīti visā procesā, eh, lai nevajadzētu viņiem saskarties ar sodu maks maksāšanu vai uzlikšanu par to, ka nav snieguši pilnīgi informāciju. Paldies! Paldies, Eva! Un otra Referente nav šeit klāt, bet Sakonsārī kundze runās otrs referents vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji kundze, saka Jakonsārī kundze. Marlens Mici vārdā es gribētu atvainoties. Viņa nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, tāpēc, ka IMCO sanāksmu tad, tad tika nolikt uz mm, neparedzētu datumu, un viņi negribēja mainīt savus iepriekšējos plānus, tāpēc es nolasīšu viņas komentārus. Un referents komentāri par komisijas priekšlikumu attiecībos vienoto digitālo vārteju. Viņa, mm, viņas. Uh, komentāri ir ļoti provizoriski, viņai būs nepieciešams vēl pētīt to detalizētāk, bet eh, principā viņa atbalsta komisijas priekšlikumu, viņa ir gatava atbalstīt šo ideju par vienoto eh, ieejas punktu vai vārti digitālo, eh, lai būtu tādas online tiešsaistes administratīvās procedūras, kas palīdzētu uzņēmumiem un cilvēkiem. Uh, Mēs dzīvojam interneta pasaulē, kur digitālās tehnoloģijas arī pārveido mūsu dzīvesveidu, mūsu darba veidu un mūsu uzņēmēju darbības veidu, kā arī ceļošanas veidu. Un tāpēc ir tikai loģiski referents prāt, ka arī valdības eh, virzās iepretim digitālajai pasaulē, sniedzot administratīvās procedūras, sniedzot informāciju, nodrošinot uh, tiesiskās apliecības līdzekļus eh, cilvēkiem tiešsais režīma. Šīs komisijas priekšlikums ir ļoti svarīgs aspekts e-pārvaldības rīcības plānā ar mērķi rēģēt uz cilvēku vajadzībām digitālajā pasaulē un dalībās tiek motivētas īstenot e-pārvaldības stratēģijas, nodrošinot modernāku eh, valsts administrācijas darbu. Vēl viens jautājums ir tāds, ka ļoti bieži cilvēki vai uzņēmumi nezina par noteikumiem, kas eksistē, par likumiem, kas ir pieņemti, vai arī ar grūtībām saprot, kādas procedūras ir nepieciešamas nokārtošanai, lai uzņēmums varētu darboties. Šobrīd ir tik ļoti daudz dažādi portāli, ir milzīgs daudzums dažādu vienoto kontaktpunktu, profesionālo kvalifikācijas centru, ir tik liels šis vairums. Uh, ka tā vietā, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem un uzņēmumiem, vienkārši tas viss ir tik sarežģīts, ka cilvēki nezin, kur meklēt informāciju. Pārāk daudz informācijas, pārāk daudz informācijas punktu, un tas um, rāda plašu risinājumu interpretāciju. Uh, kā um, Eiropas deputāti mēs saņemam tik ļoti dažādas lūgums dot informāciju no mūsu vēlētājiem, un tas skaidri norāda, ka cilvēkiem ir grūtības ar piekļūšanu, ka cilvēki nevar piekļūt visā informācija no viena avota. Un, ja šāds vienots informācijas punkts eksistētu, tad tas dotu, būtu, būtu milzīgs iegums. Un referenta atbalsta to, ka komisija grib sakārtot visus šos portālus, piekļuves punktus, informācijas eh, punktus, un tas viss veidotu tādus vienotus digitālos vārtus, single Digital Gateway ir šis nosaukums komisijas priekšlikumā, un tas ir ļoti labi, jo tad iedzīvotāji varēs pieņemt informētas lēmums. E, šis um, jaunais mehānisms ne tikai palīdzēs e, iedzīvotājiem ietaupīt laiku, bet arī izmaksas. Bet Marlene e, tajā pat laikā arī grib pasvītrot to, uz ko viņi fokusēsies savā darbā. Vispirms eh, šīm instrumentam ir jābūt ļoti vienkāršam. Ar šo vienkāršo instrumentu būtu jāsaņem ļoti precīzi informācija par visām procedūrām, par visām pro eh, formalitātēm, kas darbojas gan attiecīgā dalība valstī, gan arī Eiropas Savienībā. Un jaunais rīks nekādā ziņā neaizstās eksistējušās procedūras vai noteikumus, kas funkcionē nacionāla līmenī, kā arī nemazinās aizsardzības līmeņus dalību valstīs. Un vēl referente gribētu zināt eh, kaut ko par komisijas plāniem. Kādā veidā komisija ir atlasījusi šo 13 procedūru sarakstu? Vai šīs procedūras jau ir pieejamas dalību valstīs? Un, ja nē, tad kas būs nepieciešams un kas būs darāms valstu līmenī, lai šīs procedūras nodrošinātu? Komisija ir piedāvājusi tikai vienreizējs datu ievades eh, princips. Tad dats ievad tikai vienu reizi, un tad šos datus varētu izmantot vairāk kārtīgi arī pārobežu procedūrās. Marlene arī gribētu zināt vairāk par par galveniem principiem. Ja dokuments tiek iesniegts vienā valstī, kā to varēs atkārtot, izmantot kā autorizētu dokumentu kādā citā valstī? Vai būs kāds derīguma čeks vai pārbaudi, kas eh, šo atbilstību pārbaudīs un kas at, būs atbildīgs par šo dokumentu apriti? Un visbeidzot, Komisija pārvaldīs šo rīku, bet kas nodrošinās to, ka visi dati tiek apkopot un ievākti drošā veidā, ievērojot privātumu principu un proporcionalitātes principu. Un referente protams, ir gatavs strādāt gan ar ēnu referentiem, gan ar komisiju pie šī priekšlikuma. Liels paldies! Vai vēl ir kādi citi deputāti, kas gribētu uzdot kādu jautājumu? Ja neviens neko negrib uzdot, tad es došu vārdu atkal komisijas pārstāvēju. Now, like to... Paldies par uzdotiem jautājumiem. Sāk Sākšu ar pirmo par MBU. Ir skaidrs, ka tas nav bez izmaksu norādēm, bet mēs, kā jau es sacu iepriekš, ļoti skaidri runājām par MBU atbildību. Mēs apzināmies to faktu, ka nevajadzētu būt neproporcionālas nastas mūsu MVU, mūsu uzņēmumiem. Un skaidrs, ka šiem informācijas prasībām ir jābūt mērķtiecīgām, būtu ad hoc informācijas pietiekumi, un nebūs simtiem vēstuļu, e, gluži otrādi. Tāpat e, jau par datiem, kas ir pieejami eh, uzņēmumiem, nebūs nepieciešams eh, meklēt ārējas konsultācijas palīdzību, datu apstrādēji, tie nebūs, tās nebūs pašas anketas, bet mērķiecīgi jautājumi, un tas jau no paša sākuma ierobežotu firmu izmaksas atbildot, at, lai atbildētu uz šādiem pieteikumiem. Uh, un prasībām. Un pat pirms mēs uzsākām šo pasākumu, mēs komisijā izvērtējām, kāpēc tas būtu nepieciešams un tiek izvērtēts jautājums, vai tas ir piemērots un nepārlieku apgrūtinošu uzņēmumiem. Par MVU runājot, MB, mikro uzņēmumi ir atbrīvoti MVU, nevajadzētu būt uh, atbrīvotiem, jo arī tos var skart eh, slikti iekšē tirgus darbība. Viens iemērs varētu būt valsts iepirkuma procedūra, kur MVU eh, varētu nevēlēties nākt klājā ar pieteikumu, jo baidītos, ka Tie atrodas melnajā sarakstā, bet mēs palīdzētu viņiem pašiem labāk konstatēt, kas nedarbojas. Nākošais jautājums attiecās uz papildinātības jautājumu. Šī informācija kā tāda netiks publiskota, ir skaidrs, ka Kā jau es sacīju, uzņēmējdarbības eh, noslēpumi ir profesionālā noslēpuma prasība, kas tiks respektēta. Konkurences likumā mēs to ieviešot, mēs esam izvanojuši šīs pilnvaras, mēs esam tās izpildījuši tikai tur, kur tas ir nepieciešams, eh, konfidencialitāte nekad nav tikus apdraudēta. Mēs jau samērā ilgi apstrādājam sensitīvus datus, un ja uzņēmums atzīmē sniegto informāciju kā sensitīvu, tas nozīmē, ka mēs to izmantojam, bet nekur tālāk neiesniedzam. Uh, Eh, tas ir eh, ne tikai reputācijas risks komisijai, bet arī finansiāls risks komisijai. Mūs varētu eh, iesūdzēt tiesā un varat iedomāties, ko tas varētu, iz, kādas sekas tam varētu būt. Tāpēc apstiprinu vēlreiz, ka mēs esam daudz domājuši par šiem jautājumiem, mēs esam izmantojuši mūsu pieredzi citās un visās jomās, lai transponētu šo rīku, jo mēs ļoti labi apzināmies tās potenciālās problēmas, kas varētu parādīties, ja mēs pienācīgi neizpildām savus pienākumus. Tālāk Vēlos pateikties deputātiem Micik par atbalstu un ar prieku uzklausus, ka viņi apsveic mūsu priekšlikumu. Es domāju, ka šī vienotie digitālie mm, mm, place where you start your search and where you will find vārtēja būs mm, labs risinājums un palīdzēs atrast pieju vienotā tirgus iespējās, jo neredz cilvēkiem ir grūti atrast nepieciešamo informāciju. No otras puses mēs vēlamies atvieglot pārobežu procedūras, lai mūsu pilsoņu un uzņēmumu varētu izmantot vienotā tirgus labumus. Tas līdz ar to ir iecerēts kā maksimāli vienkāršs pasākums, un tas, ko mēs mēģinām īstenot dalībvalstīs, ir veicināt digitālo ekonomiku, bieži ieviešot vienoto digitālo vārteļu. Mēs dalībvalstīs veidojam lietas, kuras vēl nepastāv, tas jāpalīdz eh, ne tikai pārobežu, bet arī nacionālā kontekstā, lai veidotu labāk digitalizētas procedūras un eh, pārvaldu. Līdz ar to tas ir izdevīgi gan vietējiem uzņēmumiem, gan pārobežu taiskaitā. Tāpēc tas palīdzēs mums modernizēt mūsu administrācijas darbu. Un tāpat jāatzīmē, ka būtu muļķīgi ievadīt jūsu datus un dokumentus vairāk kārtīgi, ka tie jau ir pieejami. Mēs šo principu mēģinam atbalstīt, varētu gan šeit rasties tehniskas grūtības, jo tas ir apgrūtināt, ja jau ir procedūras uh, veiktas, uh, vai ja ir jā. Ja pāriet uz labākām procedūram, kaut kas ir darīts. Līdz ar to mēs esam izstrādājuši pilotu projektu un ceram, ka ar tā palīdzību mēs varēsim pārliecināt tos, kurus vēl nav izdevies pārliecināt, jo šeit mēs nesam, lai apkalpotu administrācijas, bet lai apkalpotu mūsu uzņēmumus un iedzīvotājus tas ir mūsu nolūks. Es ceru, ka man izdevās atbildēt uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem un katrā ziņā mēs vienmēr esam gatavi sniegt tālākus paskaidrojumus, ja tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Švīmēr kundzei, es redzu, ka vairāk jautājumu no zāles nav. Paldies, ka apmeklējāt mūsu komiteju un izklāstījāt eh, šo atbilstības paketes jautājumu. Un līdz ar to mēs tagad varam pāriet tālāk pie nākošā punkta, ja referents ir klāt. Ah, that, uh... Ja pareizi saprotu, tad mums ir nedaudz jāuzskaida Līdz ar to es aicinu noteikt pāris minūšu pauzi, turpināsim darbu 16.45. Okay, uh, I think we can um, start again. Jā, nu šķiet, mēs varam atsākt darbu, nu turpināt ar pēdējo darba kārtības punktu šodien. Un tā ir apspriešana rīcības plānam attiecībā uz privātpersonām maziem uzņēmumiem paredzētiem finanšu pakalpojumiem. Un Vaidenholcer kungs šeit nav, tādēļ ja pēc kundze runās viņu vietā. Jā, paldies. Eh, Vaiden eh, Holcer kungs ir lūdzis viņu aizvietot, un to es labprāt arī darīšu. Un es faktiski vienkārši nolasīšu viņa eh, tekstu, kurš viņš man ir iedēvis. Un te ir runa uh, par uh, rīcības uh, plānu finanšu pakalpojumiem privātpersonām. personām. Es eh, pasakos eh, komisijai par eh, šo te rīcības plānu, mm, un komisija šeit piedāvā rīcības plānu, mm, kas izgaismo tos punktus, kurus parlaments savā zaļajā grāmatā ir stādījis priekšā un arī e, IMCO par šo tēmu ir e, e, rakstījis ziņojumi. Te galvenais ir nodrošināt pārobežu trans akciju caurskatāmību. Gan to būtu jāstiprina arī ar elektronisko parakstu. Jāsaka, ka uh, tas paredz noteiktu tirgus tālāku novēre, novērošanu. Un šeit parlaments ir izvēlēji, mm, nu, ir īpaši ieinteresēts. Ir noteiktas uh, transakcijas, uh, kuras ir jā. Uh, kurā, uh, kuras ir jāveic pietiekami caurskatāmi, lai klienti varētu veikt informētus, uh, pieņemt informētus uh, lēmumus. Uh, lai uh, klients vienmēr varētu salicināt, cik izdevīgs ir finanšu eh, pakalpojums. Elektroniskais paraksts uh, varētu nodrošināt darījumu drošību tikai ņemot vērā uh, sistēmas pašas drošību un, ja būtu izslēgta elektroniskās krāpniecības iespēja. Arī uh, iepirkšanās eh, elektroniskajā vidē eh, nevajadzētu veidot tādā veidā, lai elektroniskais paraksts eh, pieļautu kaut kādu diskrimināciju vai sistēmas nedro, nedrošību. Līdz 29. augustam mums ir jāprecizē ziņojums ar uh, jauniem papildinājumiem. Es uh, gaidu ar nepacietību sadarbību ar ēnu referentiem un ceru, ka mēs varēsim sniegt savu atzinumu un eh, stiprināt uh, Rūpniecības komitejas ziņojumu. Paldies, Evelīna, par to, ka Vaizenholzer vietā nolasījāt šo te tekstu. Vai vēl kāds vēlas izteikties Pospišilkungs, lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runāšu EPP e, vārdā. Mēs esam izanalizējuši dokumentu, e, ko saņēma Edetholzer kunga ļoti detalizēti un mēs e, priecājamies par šo iespējamo, par šo diskusiju par um, finanšu pakalpojumu harmonizāciju, bet mums vajadzētu vispirms izanalizēt, kā uh, šie te pakalpojumi privātu personām tiek regulēti uh, nacionālajā likumdošanā, lai varētu redzēt, vai tur nepastāv kādas problēmas, uh, kuras radīs nacionālā likumdošana. Un tikai pēc tam uh, mēs varam tālāk diskutēt un analizēt par to, kā tas e, tiks e, regulēts sekundārajos tiesību aktos, un tikai pēc tam diskutēt par to, vai ir atbilstīgi pieņemt jaunu tiesību aktu. Tāpēc mēs pagaidām esam diezgan skeptiski noskaņoti e, par jauna tiesību akta pieņemšanu kas varētu negatīvi ietekmēt eh, situāciju nacionālajā likumdošanā. Tā kā vispirms vajadzētu noskaidrot šo aspektu, un tikai pēc tam mums vajadzētu apspriest iespējamo Eiropas likumdošanu. Jebkurā gadījumā mēs vēlamies respektēt kultūras, eh, sociālās un citas atšķirības starp dalību valstīm. Uh, nu, un dalību valstu tirgiem šajā jomā, un mēs nevēlamies, lai šīs atšķirības eh, tiktu likvidētas, eh, pieņemot Eiropas tiesību aktus. Mēs vēlētos vispirms tātad noskaidrot, vai tiešām ir nepieciešamība pieņemt jaunu likumdošanu šajā jomā un kurās konkrētās jomās, un, eh, jebkurā gadījumā, jārespektē proporcionalitātes un subsidiaritātes principi. Man vēl eh, dažas eh, detaļas, daži detalizētā komentāri eh, par ziņojumu projektu, bet tā kā paša Vaidenholzer kunga nav klāt, nu tad acīm redzot nav nepieciešams viss šīs detaļas uzskaitīt. Gaidīšu diskusijas ar referentu jo ir vēl arī citas lietas, kuras ir jānoskaidro, bet tās jau ir detaļas. Mm, te ir runa par redakcionāliem jautājumiem. Trešajā punktā, piemēram, kur ir e, runa par maksājumu e, darījumiem un kur ir e, runa par neitrālu atsauces likmi. Nu, tā nav nu, tā tad, un nu, tam būtu jānāk no neatkarīga uh, neatkarīgas puses, kas nav tirgus dalībnieks, nu kam tam vajadzētu būt? Tālāk piektais punkts, kur ir runa par iespēju uh, veikt certifikāciju. Esam bijuši pret obligātas certifikācijas pienākumu, tāpēc mums vajadzētu noskaidrot, vai uh, referents uh, nevēlas tiešām ieviest obligātu certifikācijas sistēmu. Sestajā punktā par elektroniskā paraksta potenciālu vēlamies uzsvērt to, ka uh, elektroniskā paraksta ietekme ir jānovērtē un noteikti jāņem vērā, ka var būt uh, identitātes zādzību gadījumi, tā kā ir jānodrošina, lai šis instruments uh, tiktu atbilstoši nodrošināts. Mēs diskutēsim ar referentu un cerams, ka varēsim vienoties par kompromisu. Paldies! Thank you, uh, for... Liels paldies! Jā, gaidīju tulkojumu beigas. Skatos, ka jūs arī vēlaties tikt, es lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka Salīmovičs kungs, Aldis vārdā man daži komentāri, bet es pirms apsveicu jūs ar pirmo dienu eh, komisijas vadībā, eh, bet cerams, ka citas jūsu dienas nebūtu tik ļoti garas kā šīs. Vispirms paldies referentam par eh, ziņojumu, tas ir labs pamats. Un ļoti žēl, ka viņš šeit nav bet mēs saņēmām paskaidrojumu. Nu, jebkurā gadījumā. Man kolēģi jautā, vai ir kādas problēmas finanšu pakalpojumu jomā privātpersonām, un es varu teikt, ka problēmas mēs tur saskatām, un to nav maz. Vairums Eiropas pilsoņi, 92% <clears throat> nav iegādājušies nevienu uh, finanšu produktu no bankām citās val, citā valstī. Tātad katrs 20. no aptaujātajiem pētījumā ir atvēruši bankas kontu un izņēmuši kredītkarti. Uh, citā valstī, un uh, dzīvības apdrošināšana arī uh, katram 20. Tā kā šis tirgus ir neizpētīts, neattīstīts, un, un īstenībā arī iekšējais tirgus uh, nekur tālāk nav ticis banku sektorā, un arī attieksme. Ja mums ir bankas rēķina citā valstī, un jūs to kādam pateiksiet, to jau sāks uzskatīt par kaut kādu uh, kriminālu uh, darbību. Nu, iedomājieties, kādam teiksiet, to, ja man te ir citā valstī bankas uh, kāns, mēs esam šādā līmenī, tāda ir attieksme, kas nu nekādā gadījumā neatbalsta tādu likumdošanu. Tā kā ir nepieciešams kaut ko darīt šajā jomā, rīcības plānu, ko piedāvā komisija, mēs apsveicam. Un redzam arī dažas lietas, ko vēlamies norādīt. Teritoriāli ierobežojumi pirmkārt, arī cits komitejas pie tā strādā, mēs atbalstām uh, šo aspektu, jo kaut kāds secinājums te būtu jāpanāk institucionālajās sarunās. Un mēs aicinām visi iesaistītās dalībvalsts un Igaunijas prezidentūru uh, pabeigt darbu pie šī jautājuma. Uh, caurskatāmība pārrobežu darījumu uh, uh, izmaksās. Nu, tā arī ir mistērija. Es arī uh, reizēm skaitu naudu no uh, Zviedrijas konta uz Zvi uh, Beļģijas kontu un otrādi. Es nekad nezinu, kādas ir transakcija izmaksas. Nu, es to daru, ka es to varu atļauties, bet droši vien, ka tā tas nevar turpināties. Faktiski. Uh, pārskaitīt naudu, neko nezinot. Nu, citreiz man prasa, jūs to vēlaties darīt un maksāt attiecīgo maksu par pārskaitījumu. Es parasti ieķeksēju, jā. Nu tā tad eh, vispirms īstenošana nacionālā līmenī un tad es līmenī. Mm, atvieglot eh, klientiem iespēju nomainīt finanšu pakalpojumu sniedzēju Jā, ar maksājumu kontu direktīvu mēs redzam, ka šeit ir problēmas, un visbeidzot atbalstot digitālās inovācijas banku un finansiāliem pakalpojumiem, mēs esam redzējuši piemērus, mm, kā notiek elektroniskās identifikācija, un tā joprojām ir aprobežota ar nacionālo līmeni. Tā kā atbalstu šo pieju un vēlos, lai komisija to uh, turpinātu. Uh, Un nākošais solis varētu būt izveidot Eiropas digitālo uh, identitāti, un visi pilsoņi varētu to izmantot, uh, piekļūstot pakalpojumiem. Nu, arī uh, gaidu ar nepacietību mūsu sadarbību ar kolēģiem, un mēs noteikti iesniegsim grozījumus par šo tēmu. Liels paldies! Es vairs neredzu nevienu, kas vēlētos uh, uzstāties. Evelīna, es nezinu, vai tu vēlētos kaut kā reaktēt rēģēt. Nē, vispirms došu vārdu komisijai. Čeikop kungs no komisijas. Paldies, es izteikšos ļoti īsi, jo es redzu, ka šeit ir atbalsts mūsu rīcības plānam. Es gribētu teikt īsi, ka par dažām darbībām mēs vēl turpināsim pētīt. Mēs uzsāksim konsultāciju procesu par to, kā samazināt pārobežu transakciju izmaksas un gribam arī padarīt e, naudas konvertācijas procedūras caurskatāmākas e, tieši strādājot ar apmaiņas kursiem. Tātad tas varētu būt viens mehānisms, bet varētu būt arī citi. Uh, Eh, tālāk, kādi ir šķēršļi pārobežu pakalpojumiem, to sniegšanai? Arī šeit mums ir tāda pētnieciska pieeja, mēs eh, saprotam, kā eh, tirniecība ar finanšu pakalpojumiem pārobežu virzībā ir ļoti ierobežota. Un mēs saprotam, ka tas ir saistīts arī ar dažādām kultūrām patērētāju aizsardzības jomā. Un mēs strādāsim kopā ar dalībvalstīm un centīsimies izskatīt noteikumus, kas varētu mm, izskatīties kā šķērslis šādiem pārobežu darījumiem, un mēs gribam uz, uzturēt augstus patērētāju aizsardzības līmeņus. Nekādā gadījumā mēs nedomājam mazināt šo līmeni. Un tad uh, ir arī kādi citi jautājumu. Ir jau tāds rīcības programmas kā e-identitāte, un mēs eh, labprāt baudīsim kādu atbalstu no jūsu puses mūsu ierosinātajām darbībām, un ja ir jums kādas jauns institīvas, arī mēs to ņemtu vērā. Ko mēs varam izdarīt, ko mēs spējam izdarīt, tas gan ir cits jautājums. Šai programmai ir um, īstenošanas apvārsnis divu gadu garumā, jūs arī to varat spriest eh, pēc paredzētajām darbībām. Tas, ka noteikti nenovedīs pie absolūta galēja risinājuma, nebūs pilnībā integrēts tirgus ar finanšu pakalpojumiem, bet katrā ziņā tas būs būtiska virzība mūsu mērķi virzienā. Paldies, Džeikob kungs. Un tagad eh, gala. Jā, paldies. Jā, paldies. Yes. Jā, paldies. Un eh, es tieši tā arī paredzēju, ka tā tas notiks. Un mūsu mm, komitejai tas ir ļoti svarīgi, un vissvarīgākais mums ir patērētāja aizsardzība. Nu, Rūpniecības komiteja, protams, ir eh, lielāks sakars ar naudas transakcijām, ar mm, nozaru attīstību un tā tālāk. Bet tieši patērētāja aizsardzības aspekts ir tas, uh, E, kas e, ir mūsu komitejas uzdevums. Un e, arī uh, Aldis pārstāvis sakcija, ka šodien mēs veicot uh, pārvedumus vispār nezinām, cik tie maksā. Un labi, un uh, īpaši jau tur, kur notiek eiro pārskaitījumi, kur vispār nevajadzētu būt nekādām uh, maksām, un pēc diviem, uh, trīs uh, gadiem, piemēram, ja um, cilvēks eh, pavada atvaļinājumu uh, ārzemēs un eh, viņam arī ir jāīrē kaut kāda uzturēšanās vieta, tad viņam vajadzētu saprast, cik tas maksā, ja viņš izmanto uh, valūtu, piemēram. Un tad ir svarīgi zināt, kura banka, cik tad īsti paņem par šo transakciju Un e, ļoti svarīgi, lai varētu šī informācija, lai varētu izlemt, vai pirkt šo pakalpojumu no attiecīgās finanšu institūcijas vai nē. Un jautājumi, kas šeit izskanē, es, protams, nevaru atbildēt, jo es nezinu, e, kā mans kolēģis interpretēt šo tekstu, bet katrā ziņā viņa kolēģis, es zinu, ir atzīmējis, uh, visus jautājumus, un es domāju, ka diskutējot starp referentu un ēnu referentiem, eh, būs iespējas atrisināt šos jautājumus. Paldies! Thank you very much. Uh... Eh. Lielas paldies! Es domāju, ka līdz ar to mēs arī varam beigt mūsu sanāksmi par likumdošanas darbu. Bet vēl viena lieta ir. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. jūnijas. Tad visi tiek aicināti iesniegt grozījumus. Un ar šiem vārdiem es gribētu slēgt šo sanāksmi šodien. Es gribētu pateikties tulkiem par darbu. Paldies! Un paldies sekretariātam Un drīz vai pēc pusstundas mēs sāksim koordinātoru sanāksmi. Lielas paldies!